Puti. Vai viss nobalsojuši? Beidzam balsot. La relazione è approvata. Šis ziņojums ir pieņemts. Tālāk Šolta ziņojums par tarifu režīmu Ekvadoras izcelsmes precēm. Atkal elektroniski sākam balsot. La votazione è chiusa. Beidzam balsot. Arī šis ziņojums ir pieņemts. Tālāk deprēs ziņojums eh, rezerves neparedzētiem izdevumiem izmantošana 2014. gada. Tas ir arī elektronisks balsojums par visu, sākam balsot. La votazione chiusa. Beidzam balsot. Arī šis ir pieņemts. Tālāk vēl viens deprēkunga ziņojums eh, par grozījumiem numur 3. Eh, sākam balsot elektroniski. La votazione è chiusa. Beidzam balsot. Arī šis ziņojums ir pieņemts. Atkal deprē ziņojums, budžeta grozījums numur 4. Sākam balsot elektroniski. La votazione chiusa. Beidzam balsot. Šis ziņojums ir pieņemts. Tālāk Šūlina ziņojums e, solidaritātes fonda izmantošana plūdi Itālijā, zemestrīces Grieķijā, ledus Slovenijā, ledus un plūdi Horvātijā. Arī elektroniski balsojam, sākam balsot. La votazione chiusa. Beidzam balsot.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 Elektronisks balsojums. Sākam balsot. La votazione è chiusa. Beidzam balsot. Šis ziņojums ir pieņemts. Tālāk eh, Fernandes ziņojums e-solidaritātes eh, fonda izmantošana plūda Serbijā, Horvātijā un Bulgārijā. Viens balsojums elektroniski. Sākam balsot. La votazione è chiusa. Balsojums beidzies. Pieņemts. Nākamais deprēkums ziņojums budžeta grozījums numur 7. Arī elektroniski balsojums sākas. La votazione è... Balsojums beidzas. Ziņojums ir pieņemts. Nākamais deprēziņojums budžeta grozījums numur 8, arī elektronisks balsojums, sākam balsot. La votazione è... E... Beidzam balsot. Šis ziņojums ir pieņemts. Debre Levandovska ziņojums - Savienības pašu resursi, dalību valstu iemaksu pielāgošana, vienots elektronisks balsojums, sākam balsot. La votazione è chiusa. Beidzam balsot. Pieņemts. Mūrešana ziņojums ES solidaritātes fonda izmantošana katastrofas kartie reģioni. Vienots balsojums ir nepieciešams kvalificētais balsu vairākums un trīs piekdaļas visu deputātu kvoruma būtu jābalso. Būtu jābūt klāt balsojumā. Sāk. Beidzam balsot. Esam ieguvuši kvalificēto vairākumu, tātad ziņojums ir pieņemts. Rubjāls ziņojums, elastības, elastības instrumenta izmantošana, struktūra fondu programmu finansēšanai Kiprā. Atkal šeit ir nepieciešams kvalificētais balsu vairākums plus eh, trīs piekdaļas. Eh, arī deputāti būtu jābalsot. Vienots elektronisks balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Esam ieguvuši vajadzīgo vairākumu, tātad ziņojums ir pieņemts. Tālāk nākamais. ir 2015. gada finanšu vispārējā budžeta projekts. E, šeit ir viens grozījums, kas par, kas pret, atturs, noraidīts. Otrais grozījums, tas ir elektronisks balsojums, tagad sākam balsot. La votazione è chiusa. Beidzam balsot. Tas ir noraidīts. Devītais grozījums, kas par? Kas pret? Atturs. Noraidīts. 13. kas par? Pret. Atturs. Noraidīts. Trešais, kas par? Pret. Atturs. Noraidīts. Ceturtais grozījums. Tas ir elektronisks balsojums. Sākam balsot par ceturto grozījumu. Beidzam balsot. Noraidīts. Piektais grozījums arī elektroniski par piekto sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Desmitais grozījums, kas par? Pret. Atturs. Noraidīts. Vienpadsmitais par? Pret. Atturs. Noraidīts. Divpadsmitais par? Pret. Atturs noraidīts. Sestais. Tas ir elektronisks balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Septītais grozījums. Kas par? Pret. Atturs. Noraidīts. Astotais par. Pret atturs noraidīts. 16. elektroniski sākam balsot. Beidzam balsot. Ir noraidīts 15. pār, pret, atturs, noraidīts 14. Elektroniski sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Tālāk mums ir rūbijāla ziņojums par Eiropas Savienības 2015. gada budžetu. Tātad pirmais punkts, ceturtais grozījums, kas par pret atturs noraidīts. Piektais grozījums par pret atturs noraidīts. Sastais par pret atturs noraidīts Noraidīts. Nu, septītais, kas pār pret atturs. Noraidīts. Astotais pār pret atturs. Noraidīts. Devītais pār pret atturs. Noraidīts. Desmitais pār pret atturs noraidīts. 22. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 11. divās daļās par pirmo daļu, kas par, pret, atturs, noraidīts. Otrā daļa, kas pār, pret, atturs, noraidīts. 12. pār pret atturas noraidīts pēc 5. un 2. pirms par pret atturas noraidīts 3. pār pret atturas noraidīts 13. pār pret atturs noraidīts. 14. pār pret atturs noraidīts. 15. Eh, pēc 6. pārvarā, kas par, par 15. pret, atturs, noraidīts. 16. pār, pret, atturs, noraidīts. 17. ir atsaukts. Pēc desmitām mums ir 18. grozījums. Kas pār? Pret. Atturs. Noraidīts. Pēc 11. paragrāfa ir 19. grozījums. Kas pār? Pret. Atturs. Noraidīts. 20. pār. Pret. Atturs. Noraidīts. 21. Eh, ir elektronisks balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts pēc 14. februārā 24. grozījums, kas pār pret atturas noraidīts. 25. kas pār pret pret atturas noraidīts 26. pār pret atturas noraidīts 27. pār pret atturas noraidīts pēc 15. paragrāfa 23. Eh, grozījums elektroniski sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Pēc 15. paragrāfa pirmais grozījums. Kas par? Pret. Atturas. Pārbaudīsim šo grozījumu elektroniski. Beidzam balsot noraidīts. 28. grozījums, kas pār pret atturs noraidīts. 29. kas šeit ir elektroniski jābalso, sākam balsot par 29. Beidzam balsot. Noraidīts. Matijas kundze par reglamentu. Paldies priekšsēdētāji. Es gribēju precizēt šeit vienu lietu. Es skatījos balsošanas sarakstā, es redzēju, ka 30. grozījums nav ierakstīts, tāpēc, ka tas nebija pieņemams, un tāpēc par, mēs par to nebalsojam. Kāpēc par 30. tika izlemts, ka tas nav pieņemams, un tas mēs nevaram balsot. Mēs jau esam balsojuši par 2014. gada budžeta grozījumu, un šīs mans grozījums arī fokusēts uz ekonomisko un sociālo krīzi, un uh, deputāti varētu dot 7% no savas algas kā solidaritātes maksā maksājumu, arī amatpersonas, kas parlamentā strādā, varētu darīt tāpat, un to varētu ielikt 2014. gada budžetā, un šis grozījums tika uzskatīts par nepieņemamu, un es nesaprotu, kāpēc. Šis grozījums jau. Uh, pagātnē vairākas reizes ir bijis pieteikts un vienmēr nav pieņemams. Tad, bet mēs tagad balsojam tālāk par 31. grozījumu. Elektroniski sākam balsot. 31. grozījums. Beidzam balsot. Noraidīts 32. grozījums pēc 9. paragrāfa sākam elektroniski balsot un balsojums sāks. Beidzam balsot. Noraidīts. 33. grozījums vēl elektroniski arī par šo te jābalso, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts šis grozījums ir e, pēc 20. paragrāfa 34. grozījums, kas par? Pret. Atturs noraidīts. 35. grozījums, kas pār pret atturs noraidīts. 36. grozījums, kas pār pret atturs noraidīts. Tagad par rezolūciju kopumā, kas pār pret atturs noraidīts atturas pieņemta ir šī rezolūcija. Vai jūs gribat pārbaudīt, vai bija skaidrs šis rezultāts? Beidzam balsot. Pieņemts. Ar lielu vairākumu. Eh, Budžeta komitejas priekšsēdētājs grib izteikties, lūdzu, Aktīkungs. Eh, Priekšsēdētāj, godējumie kolēģi, es esmu priecīgs. Un es arī pievienojos uh, balsojumam šajā ļoti sarežģītajā situācijā. Mēs dodam tādu atbalstu budžetam, kā tas ir vajadzīgs. Es gribētu pateikties pilnīgi visiem, kas devuši savu ieguldījumu. Uh, triloga vienošanās panākšanā. Es gribētu pateikties Itālijas prezidentūrai. Paldies priekšsētāju vietniecei komisijā Žorģevs kundzei, paldies mūsu referentiem, eh, paldies budžeta komitejas deputātiem, paldies katram no jums un liels paldies arī parlamenta priekšsēdētājiem, jo eh, tādā veidā viņš arī bija priekšsēdētājs eh, izlīguma ehm, sastāvā. Tātad šeit ir vairākas lietas, ko es gribētu pasvītrot. Es gribētu runāt par parādu 2015. gadam. Tagad mēs esam šo lietu vajadzību sakārtošanu. Mēs gribam sakārtot daudz eh, gadu perspektīvu, un mums ir jābūt spējīgiem um, arī šo kredītu eh, izturību un finanšu stabilitāti saglabāt, lai mm, otrkārt mēs eh, gribam strādāt ar šo investīciju plānu 315 miljārdu eiro vērtībā, caur grozījumiem tas būs iespējams, un tagad mēs gaidām augsta um, līmeņa grupas rezultātus Montīkunga lēmumu par pašu resursiem, tikmēr budžeta komiteja darīs visu, lai um, tiešām visi mūsu vēriņi arī dot pievienoto vērtību, lai mēs varētu nodrošināt darbiet radīšanu, konkrētu spēju un izaugsmi. Paldies! Onorevole Artui, ricambiamo gli auguri di buon Natale, di buon fine anno. Paldies, un arī jums es novēlu jaukus Ziemassvētkus. Eh, padoms pārstāvs tālāk eh, izteiksies. Paldies, priekšsēdētāji. Godējumie deputāti, Džordževas kundze, dāmas un kungi, ļoti īsi gribētu teikt, ka padome pieņem zināšanai ar lielu gandarījumu, ka Eiropas parlaments ir apstiprinājis sārunu triologa rezultātus. Un 2014. gada budžets, arī jaunais budžets, tagad oficiāli ir apstiprināts. Mēs gribētu mm, izmantot šo iespēju vēlreiz pateikties komitejas priekšsēdētājiem, Artu Īkungam, arī gribētu pateikties pilnīgi visiem referentiem. Un vēl es gribētu atzīmēt, ka šeit ir bijusi ļoti konstruktīva attieksme no parlamenta puses, rezultāts arī pozitīvs tāpēc. Un visiem novēlu ļoti jauku Ziemassvētku laiku un laimīgu jaunu gadu. Grāci, honorevole, de la Paldies! Paldies Delvedovs kungam un parlaments līdz ar to ir pieņēmis 12. decembrī pieņemtos padomes eh, grozījums par komisijas budžeta grozīšanu 15. gadam. Tātad esam pabeiguši šo procedūru, un tas ir saskaņā ar 341. reglamentu punktu. Tādējādi pasludinu 2015. gada budžetu par pilnībā apstiprinātu.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 Vēlties pārbaudīt, jums šķiet, ka netika noraidīts, labi, pārbaudam. Beidzam balsot. Noraidīts. Jā, jā, es eh, ļoti labi varu pateikt, kad ir pieņemts un kad ir norādīts. Jā, ap, jā apsvērums par pret atturas noraidīts. Trešais grozījums par pret atturas noraidīts. Trešais grozījums. Es atvainojos, saka priekšsēdētājs. Ceturtais grozījums. Tas ir personālais grozījums. Sākam balsot. Votazione chiusa. Beidzam balsot. Noraidīts. Piektais grozījums, tas attiecās uz L apsvērumu, arī personālais balsojums. Sākam balsot. Labu. Beidzam balsot. Noraidīts. Sestais grozījums personālais balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Un tagad par rezolūcijas priekšlikumu kopumā par pret atturas. Pārbaudīsim. Sākam balsot elektroniski, jo mums ir nepieciešams kvalitatīvais vairākums, lai vispār balsojumu ieskaitītu. Beidzam balsot. Un pieņemts kvalificētais vairākums nodrošināts. Un tagad pārējām pie rezolūcijas priekšlikuma, ko ir sagatavojusi NV komiteja. Tas ir par dīzeļdegvielas un visām degvielu kvalitāti. Arī šeit ir nepieciešams kvalificētais vairākums. Sākam balsot personālais balsojums. Beidzam balsot. Vairākums šeit nav. Mums ir nepieciešams eh, vairāk kā 337 balsu pozitīvums noraidīts. Labi, labi, kolēģi, ne, nesakiet savu nepatiku. Tagad par zvejniecībām, kas darbojas Baltijas jūrā. Basko. Paldies, priekšsēdētāji. Cienījamie kolēģi, rezolūcija ir saistīta ar deleģēto aktu attiecībā uz mences eh, aizsardzību līdz 35 centimetriem un tas nozīmē, ka mēs paliekam pie esošiem 38 centimetriem. Deleģētais akts ir saistīts ar konkrētu šķirni, un, protams, mēs nevaram nodrošināt aizsardzību, ja samazinām garumu. garumu. Ir ļoti svarīgi, lai mēs šeit neizslēgtu uh, mazākas zivis, ļoti svarīgi ir nodrošināt vides aizsardzību, jo šobrīd, ja mēs runājam par zivsaimniecību, tad ir skaidrs, ka mazinās kopumā mences e, populācija Baltijas jūrā, līdz ar to es jūs aicinu arī atbalstīt šo rezolūciju. Paldies! Grazie! Paldies! Kolēģi, tagad e, pārējām pie balsojuma. Balsojam par rezolūciju kopumā, sākam balsot elektroniski, ir nepieciešams kvalificētais vairākums. La votazione è chiusa. Beidzam balsot. Noraidīts. Paldies! Tagad pārējām pie nākamā Nākamās rezolūcijas, un tā ir EFA grupas iesniegtā rezolūcija. Arī šeit ir nepieciešams kvalificētais vairākums par eh, apdrošināšanu un pārapdrošināšanu. Sākam balsot. Personālais balsojums. Beidzam balsot. Noraidīts. rezolūcijas priekšlikums par pilsonisko brīvību komiteju. Tātad mēs runājam par Eiropas eh, Savienības eh, iekšējo drošību. Trešais grozījums par, pret, atturas, noraidīts. Ceturtais grozījums par, pret, atturas, noraidīts. Piektais grozējums par pret atturas noraidīts. Sastais grozējums par pret atturas. Septītais grozējums par pret atturas noraidīts. Astotais grozējums par pret atturas noraidīts. Devītais par pret atturas noraidīts. Pirmais grozījums par pret atturas noraidīts. Otrais grozījums par pret atturas noraidīts par rezolūcijas projektu kopumā par pret atturas pieņemta. Un tādējādi pārējām pie galīgā rezolūcijas eh, priekšlikuma, ko ir sagatavojušas piecas politiskas, gru, politiskās grupas par Palestīnas valsts status atzīšanu. Thank you, Mr. President. I am a Paldies, eh, priekšsēdētāja kungs. Es eh, vienmēr esmu iestājies par to, lai mēs atzītu vēl vienu islama valstu, un tā ir Somalija valsts. Šā gada 3. septembrī es uzrakstīju vēstuli komisijam, mēģina pārtraukt, mēģina pārtraukt kā deputāti, tā arī priekšsēdētājs, bet runātājs turpina. Priekšsēdētājs visu laiku. Non è un point of order, per favore Jūs eh, vēlējāties eh, atsaukties uz reglamentu un kaut ko pateikt. Nekā nebija. Tagad pārējām pie balsojuma. Tātad par Palestīnu. Tas ir pieci politisko grupu iesniegts rezolūcijas priekšlikums par Palestīnas valsts atgri. Apsēžaties, kolēģi, lūdzu. Tātad balsojam par Palestīnas valsts status atzīšanas rezolūciju. Piecas politiskās grupas. No. Tā nav atsauc uz reglamentu, ko jūs šeit mēģināt piesaukt. Nē. Era una dichiarazione. Jūs nākat klajā ar apgalvojumu, tā tad eh, jūs pasakiet, uz kuru reglamentu punktu tad jūs atsaucaties ar šo savu apgalvojumu. Nē, nē, nē. Kolēģi, mēs eh, varbūt varam piekrist, tas ir. Mr. President, Mr. President. Jebkurā gadījumā runātājs runā bez mikrofona, tulka neko nedzird. Sento bene, state calmi, perché ci sento. Kolēģi, lūdzu, nomierinieties. Es saprotu, par ko jūs runājat. Man ir ļoti laba dzirde un šeit ir ļoti laba akustika. Es esmu uzrakstījis. Es esmu uzrakstījis komisijai vēstuli, kurā mēģināju runāt par Somalilandes atzīšanu. The Commission replied on the 4th of October 2014 and the answer Komisija savā atbildē ir uzsvērusi, ka Eiropas Savienībai nav kompetences atzīt vai neatzīt valstis. To dara atsevišķas dalību valstis. Piemēram, Zviedrija ir atzinusi Palestīnas valsti. Bene, passiamo Paldies, kolēģi, pieturēsimies pie kārtības. Un tagad pārējām pie balsošanas. Lūdzu, kolēģi, tātad. Rezolūcijas priekšlikums, ko ir sagatavojusi piecas politiskās grupas. Izpēt. Kolēģi, lūdzu, ievērojiet eh, mūsu iekšējos, iekšējās darba kārtības noteikumus. Mums ir ļoti laba dzirde. Un eh, šobrīd mēs nevaram runāt par jau kādiem jautājumiem, ja tie nav darba kārtībā. Pārējām pie balsošanas. Tātad sākam balsot par rezolūcijas priekšlikumu Palestīnas valsts status atzīšanu personālais balsojums. La votazione è chiusa. Beidzam balsot. Rezolūcija ir pieņemta. Godātie kolēģi, Vēberkungs, lūdzu. Priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi, tā kā mēs visi saprotam, cik svarīgs ir šis temats, vēlos visiem pateikties, visiem kolēģiem, kas ir sadarbojušies šajā jautājumā. Šobrīd parlaments ir pieņēmis ārkārtīgi svarīgu lēmumu. Mēs vēlamies divu valstu risinājumu. Mēs vēlamies, lai būtu demokrātiska Izrēla, ko Palestīna atzīst, un mēs, protams, vēlamies, lai arī Palestīna tiktu atzīta no Eiropas un Izraēlas puses. Un tāds svarīgs jautājums arī ir saistīts ar to, ka a, Palestīnas atzīšana būtu procesa rezultāts. Mēs nerunājam tagad par tādu beznosacījumu atzīšanu, mēs runājam par garu procesu, tā lai galu galā mums būtu ļoti saprātīgs un labs risinājums. Paldies visiem! Honorevole Pitella, Pitēlis kungs lūdzu. Bet eh, esiet lakonisks. Paldies, eh, prieksēdētāja kungs. Arī es uzskatu, ka šo balsojumu mēs varam uzskatīt par vēsturisku. Tas, ka Eiropas parlaments ir piedalījies ļoti svarīgā balsojumā un nobalsojis par to, lai tiktu uzsāktas divu pušu sarunas, Un eh, šajās sarunās tad netiks iekļaut fundamentālisti un ekstrēmisti. Mana grupa vienmēr ir iestājusies par to, lai eh, tiktu rasts risinājums harmoniskā veidā. Tā ir uzvara visam Eiropas parlamentam un Eiropai. Mēs iestājāmies par mieru. Priekšsēdētājs arī vēlos pateikt, ka mana politiskā grupa gad, mēnešiem ilgi ir strādājusi pie šī balsojuma. Mēs esam nolēmuši, lai panāktu Palestīnas atzīšanu galu galā. Mēs vēlamies, vēlējamies atbalstīt šo priekšlikumu, lai gan mums ir zinām vēdzers graizes par to, ka šeit ir skaidri tā pateikts, ka ir zināmi priekšnosacījumi. Mēs uzskatām, ka tas ir problemātiski, tas nav pareizi. Manuprāt, Palestīnas valstiskums būtu nosacījums e, miera procesam, nevis otrādi. Ferhofstāda kungs lūdzu. Yeah, want... Priekšsēdētāja kungs, vispirms es vēlētos pateikties e, visiem tiem kolēģiem, kuri ir piedalījušies šās rezolūcijas saglaba, sagatavošanā. Un e, pāri par 500 kolēģiem nobalsoja par Tas ir apsveicami. Nedomāju, kolēģi, ka šobrīd ir īstais laiks, lai individuāli interpretētu šo rezolūciju. Nē, Vissvarīgākais šobrīd ir tas, ka parlaments gala beigās ir nācis klajā ar savu, ar savu nostāju un pateicis to visai pasaulē, ka Eiropa ar šo jautājumu tālāk nodarbosies un uzskata to par ļoti svarīgu. Otrakārt, Šās rezolūcijas varbūt būtiskākais ieguldījums ir tāds, ka Mogarīnī kundzei tas ir pamudinājums strādāt pie šā jautājuma. Paldies! Cienījamie kolēģi, es arī vēlos uh, runāt savas uh, politiskās grupas vārdā. Vēlos teikt, ka mums bija ļoti nopietna diskusija un mēs, eh, pirms mēs varējām piekrist šim kompromisam, mums tiešām bija arī uh, milzīgs solis uz priekšu jāspēr. Mēs vēlamies, lai Eiropas parlaments kaut ko teiktu vismaz simboliski šajā jautājumā. Mēs vēlamies panākt to, ko, par ko runāja Gīrs Hirhorštats. Mēs vēlamies, lai Eiropa šajā sarunu procesā varētu palīdzēt, tad mēs nekādā gadījumā nedrīkstam tagad atgriezties pie vecas ideoloģi, ideoloģijas, un tāpēc arī Vēberkungs, manuprāt, mums ir jārunā vēl uh, savā starpā, tā lai parlaments turpmākajos mēnešos varētu palīdzēt Morgarīnī, tā lai varētu turpināt šo procesu. Kolēģi, nesauksim tagad debatas. Jautājums jau ir izdebatēts un nobalsots. Tomēr, ņemot vērā to, ka šis jautājums ir tik ļoti aktuāls, es devu grupu priekšsēdētājiem iespēju izteikties, un visi pārējie tad varēs izteikties vēlāk. Tātad eh, politisko grupu priekšsēdētājiem vārds. Un tagad Farage kungs ir nākamais, un tad mēs balsojam. Farage kungs. Šobrīd ir neadekvāti runāt par Palestīnas un Izraels jautājumu, jo par to vispār šeit neiet runa. Uh, Jūs šeit sevi sauciet par parlamentu, un tad jau jums vajadzētu saprast, ka ir jāievēro gan tiesiskums, gan arī iekšējās kārtības noteikumi. Mans kolēģis, kurš vēlējās runāt par Somalilandu, viņam vispār neļāva izteikties. Priekšsēdētāja kungs, jūs ignorējāt to, ka viņš pirms pāris nedēļām vēlēja uzrakstīja komisijai vēstuli par Lielbritānijas Somalīlandu. Un atbilde bija tāda, ka Eiropas komisijai nav nec tiesības, nec iespējas atzīt kādu valsti jaunu vai netik jaunu. Un jūs teicāt, ka viņa teiktais nav adekvāts patreizējā situācijā. Bet varbūt mēs varētu konkrēti šajā balsojumā uh, pateikt, ka e, ja jau Mogherīnī kundzei mēs teiksim, ka Palestīnas valsts jautājums ir jāsa, jāsakārto, tad kāpēc to nevar, nevajadzētu darīt Somālīlandes gadījumā? Thank you very much. My group... Paldies. Mana politiskā grupa, saka Kamala kungs, ir ļoti daudz diskutējusi par šo jautājumu mūsu grupas sēdēs. Uh, Tas, ka Palestīnas valsts status ir jāatzīst, jā, ir taisnība, ka tas ir dalību valsts kompetencē un nevis eh, Eiropas parlamenta kompetencē, bet tagad mēs esam nobalsojuši. Un ja mēs vēlamies nodrošināt ilgtspējīgu mieru šajā konfliktu plosītajā reģionā, tad ir jāiedala, jāpiedalās visiem. Hamas, Fatah, un Netanjahu valdībai visām šīm iesaistītajām pusēm ir jāsaprot, ka ir jāatgriežās pie 1967. gada nospraustajām robežām. Tikai tad varēs nodrošināt ilgspējīgu mieru starp divām neatkarīgām valstīm. Prieksēdētājs. E, mēs šeit nesagatavojam juridiski saistošu tekstu, mēs balsojām par e, politisku dokumentu, kurā mēs vienkārši runājam par Palestīnas valsts statusa atzīšanu. Bet eh, tagad pārējām tad pie nākamā rezolūcijas priekšlikuma, un tas ir Eiropas, eh, tērā, Eiropas Savienības tērauda rūpniecības stāvoklis darba uzņēmēju nozara aizsardzību. Kurš ir pār šo rezolūciju? Balsojam kopumā. Pret. Atturas. Noraidīts. Tātad eh, tagad pārējām pie rezolūcijas priekšlikumiem, ko ir iesniegušas trīs politiskās grupas. Tā būs kopīga rezolūcija 23. grozījums par pret atturas nod, e, noraidīts. Pirmais grozījums, tas ir mutiskais grozījums. Damato kungs. Alla parola. Sī, grazie, prezidente. Paldies, prieksēdētāji kungs. Es e, vēlētos kolēģiem lūgt tarato vārdu svītrot no šā rezolūcija teksta. Tā ir vispiesārņotākā pilsēta Eiropas Savienībā, un tā tiešām rada draudus iedzīvotāju dzīvībai un veselībai. Par šo jautājumu mēs esam diskutējuši burtiski bezgalīgi, un jau Eiropas kopienu tiesa ir lēmusi pret šo uzņēmumu Tāpēc eh, es nedomāju, ka mums vajadzētu iestāties par šās rūpnīcas saglabāšanu. Paldies! Prieksēdētājs, vai kāds ir, kurš ir pret šo mutisko paziņojumu? Ci sono, ci sono 40 di... Tātad 40 deputāti piecēlās, tātad bija pret šo mutisko paziņojumu. Tas nozīmē, ka es nevaru akceptēt šo mutisko grozījumu. Tagad pārējām pie sākotnējā grozījuma. Balsojam par šo sākotnējo grozījumu. Pirmā daļa par pret, par, par pirmo daļu, kurš pret, atturas, pārbaudīsim. Sākam balsot. La votazione è chiusa. Beidzam balsot. Grozījums pieņemts. Otrā šā grozījuma daļa par pret, atturas, noraidīt, trešā daļa par pret, atturas, noraidīts. 19. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 35D par, pret, atturas, noraidīts.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 atturas, pieņemts. 37. Personālais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. 37. Eh, grozījums ir noraidīts. 38 divās daļās. Par abām daļām balsojām elektroniski. Personālais balsojums sākam balsot pirmā daļa. Beidzam balsot. Pirmā daļa 38. grozējumam ir noraidīta. Tagad par otro daļu. Personālais balsojums lūdzu. Beidzam balsot. 32. grozījuma otrā daļa ir noraidīta. 38. otrā daļa ir noraidīta. Tagad eh, sākotnējais teksts, pirmā daļa pār, otrā daļa, vai atvainojos, saka priekšsēdētājs pret, atturas, pieņemta, otrā daļa pār, pret, atturas, pieņemta. Desmitais eh, paragrāf, paragrāfs sākotnējais teksts par pret atturas pieņemts. 39 par pret atturas noraidīt. 40. personālais balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Desmitais par pret atturas pārbaudīsim. Sākam balsot par desmito grozējumu, lūdzu. Beidzam balsot. Noraidīts. Sākotnējais teksts 13. pantam. Trīs daļās. Pirmā daļa par pret atturas pieņemta. Otrā daļa par pret atturas pieņemta. Piektais grozējums personālais balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Piektais grozējums pieņemts. 16. grozējums par pret atturas noraidīts. 17. punkta sākotnējais teksts divās daļās par pirmo daļu par pret atturas pieņemta, otrā daļa par pret atturas pieņemta. Labi pārbaudīsim, labi pārbaudīsim. Sākam balsot par 17. punktu sākotnējo tekstu. Lūdzu. Beidzam balsot. Noraidīts, noraidīts, jums bija taisnība, man šķita, ka pieņemts. Un tomēr tad ceļiet rokas, jūs jau neceļiet rokas, es ļoti labi redzu, vai ir pieņemts vai nepieņemts, bet ja jūs neceļat rokas, tad es arī nevaru pareizi pateikt. 18. punkts, sākotnējais teksts divās daļās par pirmo daļu par pret atturas pieņemta. Otrā daļa par pret atturas pieņemta. 20. grozējums par pret atturas noraidīts. 41 par pret atturas Noraidīts. 42 par. Pret. Atturas. Noraidīts. 43 par. Pret. Atturas. Noraidīts. Ceturtais grozījums par 27. punktu par. Pret. Atturas. Pieņemts. 44. Par pret, atturas, noraidīts. Seši personāla balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrais grozījums par pret, atturas, norēdīts. Nē, ir jāpārbauda, labi, nekāda problēma, otrais grozījums, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Jā, jā, ir ļoti svarīgi, lai visi deputāti tiešām ceļ rokas, lai skaidri saprastu, uh, Tālāk, 30. rinkopa, 18. grozījums, eh, personāla balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk, 45. grozījums par pret atturas. Noraidīts. Jāpārbauda? Pārbaudīsim. La votazione. Beidzam balsot. Noraidīts. Nu redzēt. Trešais grozījums par. Pret. Atturas. Jāpārbauda. Daudz deputātu vispār nebalso. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 17. grozījums par. Pret. Atturas. Noraidīts. Pārbaudam, labi, 17. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Parāgrafu 31. punkts, divas daļas, oriģinālais teksts, pirmā daļa par, pret, atturas, Pieņemts. Otrā daļa par. Pret. Atturas. Pieņemts. 21. grozījums par 31. rinkopu. Par. Pret. Atturas. Pieņemts. 46. grozījums par. Pret atturas noraidīts. Septītais grozījums par pret atturas noraidīts. 22. grozījums par pret atturas pieņemts. 47. grozījums par pret atturas noraidīts. 48. grozījums par pret atturas noraidīts. Tālāk 11. grozījums par pret atturas noraidīts Noraidīts. 24 par. Pret. Atturas. Noraidīts. 25 par. Pret. Atturas. Noraidīts. 26 par. Pret. Atturas. Noraidīts. 27 par. Pret. Atturas. Noraidīts. 28 par pret atturas noraidīts. 29 par pret atturas noraidīts. 12. grozījums par pret atturas noraidīts. 13. grozījums par pret atturas noraidīts. 30. grozījums par pret atturas. Mm, izskatās, ka noraidīts. 30 par pret atturas noraidīts. 31. personāla balsojums sākam balsot. La votazione è chiusa. Beidzam balsot. Noraidīts. Pirmais grozījums par. Pret. Atturas. Izskatās, ka noraidīts, bet labāk pārbaudīsim. Tātad pirmais grozījums par L apsvērumu sākam balsot. Il voto è chiuso. Beidzam balsot. Pieņemts. 14. grozījums par pret atturas noraidīts. 32. grozījums par pret atturas noraidīts. 33. grozījums par pret atturas noraidīts. 34. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. Tagad par rezolūciju kopumā par, pret, atturas. Labāk pārbaudīsim. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemt. Passiamo alla proposta di Tālāk ir rezolūcijas priekšlikums attiecībā uz migrāciju, kas ir par oriģinālo tekstu, ceturtais punkts, pret, par pret, atturas pieņemts. Tālāk ir piektais par pret atturas noraidīts. Tālāk piektais punkts, oriģinālais teksts par pret atturas pieņemts. Devītais, devītā rinkopa. Šeit ir trīs daļas. Pirmā daļa par pret apturas pieņemts. Otrā daļa par pret apturas pieņemts. Trešā daļa par pret apturas pieņemts. Sestais grozījums par pret atturas noraidīts. Oriģinālais teiks 12. 12. rinkopa, un tas ir personāla balsojums. Sākam balsot. La votazione è chiusa. Beidzam balsot. Pieņemts. Pirmais grozījums par. Pret. Atturas. Noraidīts. Otrais grozījums par. Gribu pārbaudīt pirmo. Labi, nekāda problēma. Sākam pārbaudīt. Sākam balsot. Ir vota kjūsa. Beidzam balsot. Noraidīts. Otrais grozījums par. Pret. Atturas. Noraidīts. Trešais grozījums par. Pret. Atturas. Noraidīts. Ceturtais grozījums par pret. Atturas. Noraidīts. Rezolūcija kopumā par pret. Atturas. Un pieņemts. Buongiorno, la mia, la mia collega Riva. Ah, beh.